partneri, strādāsim kopā ar citiem, lai apkarotu lipīgās, nelipīgās slimības. Paldies! Paldies, komisār. Šīs debatas bija tik tiešām ļoti interesantas, gan no statistiska, gan socioloģiska viedokļa. Mēs redzam, ka 18 eh, runātāju vidē, vidū bija 13 sievietes kas vienmēr ir aktīvākas tad, kad mēs runājam par šādu raksturu jautājumiem. Šķiet, ka viņas ir vairāk iesaistījušās eh, šajos jautājumos nekā vīrieši, tāpēc es gribētu viņas vēlreiz apsveikt. Un tagad ir saņemti divi rezolūcijas priekšlikumi, un balsojums notiks pēc neilga brīža, sākot no pulksten 12. dienām. Nākamais darba kārtības punkts ir mutiskais jautājums komisijai par Eiropas Savienības politisko nostāju starptautiskās telekomunikācijas savienības 2012. gada pasaules radiosakaru konferencē. Šis ir mutisks jautājums, ko mūs ir uzdevusi Rūpniecības eh, un pētniecības komiteja komiteja ITRE un dodu vārdu kolēģim Roilam, lai viņš varētu uzdot šo jautājumu kā jautājuma autors. Jums tiek dotas piecas minūtes šim jautājumam. Priekšsēdētāji komisārs kundz kolēģi. Komisija ir iesniegusi Eiropas Savienības eh, projektu. Uh, tuvākās 2012. gada radiosakaru konferences ietvaros un šķiet īpaši svarīgi tas, ka ITU e, neatkarīgie e, dalībnieki nosauktu vairākus jautājumus, kas tiek ierakstīti dar, konferences darba kārtībā. E, darba kārtībā tai skaitā pārrobežu koordināciju frekvenču sadalījumam. Jautājums par frekvenču sadalījumu un e, satelīta navigācija, kas ir ļoti svarīga Galileo projektam, un jautājumi, kas attiecas uz uh, ārkārtas uh, signāliem gaisa satiksmē, kā arī tādi jautājumi kā Cezāra Tāpat jautājums par emisijām no tālvadības pulk, pultīm, eh, at, no, at, par atsevišķiem, eh, atsevišķām medicīniskām iekārtām, jautājums par īsdarbības rādjusa eh, ierīcēm un, un vesela rinda citu jautājumu, kas ir svarīgi iekšējam tirgum, eh, kas ir svarīgi izpētēji, transportam un komunikācijas politikā. Tas viss norit arī telekomunikāciju dienestu ietvaros un tādā veidā eh, konferenci gūst Eiropas dimensiju, kas eh, līdz šim nebija vērojama vērojams. Un kādā veidā komisija ir iecerējusi aizstāvēt Eiropas eh, nostāju, kā tā ir eh, iecerējusi stiprināt Eiropas aspektu šajā konferencē un panākt to, lai Eiropas Savienība runātu vienotā balsī. Mūsu komiteja uzskata, ka daudzpusējās eh, konferencēs Eiropas Savienība ir jāieņem kopēģi nostāja, lai tā varētu aizstāvēt savas intereses un Eiropas Savienības izaugsmes loma eh, frekvenču izmantošanā. Eh, šeit ir nepieciešams tas, lai ITU ietvaros Eiropas Savienība būtu ar aizvien pieaugošu lomu. Tas var radīt problēmas dalībvalstu līmenī, kurām var būt savas nostājas, taču šādās pasaules konferencēs mēs skatām tematus, kas ir svarīgi mums visiem, kur mēs runāsim no jauna par Eiropas Savienības status. Tāpat arī es gribētu pieminēt vēl vienu aspektu saistībā ar sarunām par pirmo Eiropas radiofrekvenču programmu. Mēs skatījām jautājumus E, kas tiek skatīt arī ITU ietvaros. Viens no būtiskiem jautājumiem kas attiecas uz digitālo darba kārtību 800 MHz joslai, Eiropas parlaments ir pieņēmis 11. maijā Hokmārka ziņojumu šajā sakarā. Un, un e, uh, ir jāceras rezolūcija, kas ir pieņemta šajā sakarā, un tāpēc nedrīkst neņemt vērā šos viedokļus. Mēs esam izteikušies ar lielu balsu vairākumu, un šeit ir runa par uh, E, Eiropas ekonomikai ārkārtīgi būtus, būtisku jautājumu, mobīlo datu e, pārnešanas jautājumu un vajag konkretizēt Eiropas Savienības politiskos mērķus šajā sakarā. Pieaugošais pieprasījums datu apritei ir aizvien lielāks, un mums ir nepieciešami caurskatāmi pasākumi un noteikumi, un arī mēs nedrīkstētu apgrūtināt jaunos tirgus dalībniekus, un mums ir jābūt pārliecinātiem, ka piešķirtās frekvences radio un televīzijā var nodrošināt savu lomu, taču mēs dzīvojam eh, krīzes situācijā mēs aizvien runājam par lietām, kas nedarbojas, un vajadzētu izmantot šo iespēju, e, kas rodas Eiropas ekonomikai, lai parādītu to, ka mēs varam veidot jaunus potenciālus. Šī konference ir viena no šādām iespējām, un tāpēc. Eiropas pozīcijai šajā konferencē ir jābūt izceltai gan formāli, gan saturziņā. Uh, Eh, gan arī, kā to norādīs Hokmarkungs eh, pēc dažiem brīdiem. Eh, frekvenču jomā mēs varam runāt par patiesu izaugsmu Eiropas līmenī, un mums ir jāizmanto iespējas, kas mums tiek dotas. Un tāpēc arī riska, ar to var izskatot šodienas jautājumu. Paldies, un tagad dodu vārdu, lai atbildētu uz jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Itra komitejai par to, ka šis jautājums tika iekļauts darba kārtībā. Jūs uzdevāt daža, vairākus jautājumus. Pirmkārt, kādi ir vissvarīgākie jautājumi? Pirmkārt, eh, digitālās dividendes koordinācija 800 MHz joslā un spektra regulācija attiecībā uz mazdarbības attālumu ierīcēm kas eh, ietekmē identifikācijas tipus iekšējā tirgu. Šajās jomās Eiropas Savienībā jau ir likumdošana. Eiropas Savienībā aizvien vairāk attīstās konsensus par šiem jautājumiem. Mēs arī esam sagatavojušies šai te uh, augsta līmeņa konferencei. Un tādēļ Eiropas komisija neuzskata, ka būtu nepieciešams uh, pastiprināt vēl koordināciju, kā tas jūsu Eh, paziņojumā ir teikts. Mēs uzskatām, ka dalību valstu uzdevums ir pilnībā sadarboties, lai, saņem, lai sasniegtu Eiropas Savienības kopējo mērķi. Komisija uzraudzīs šo procesu un spērs visus nepieciešamos soļus, ja dalību valstis nepildīs savas līguma saistības. Eiropas komisija. Uh, domā, ka nepieciešamības gadījumā tomēr varēs iet tālāk par ad hoc priekšlikumiem. Uh, Piemēram, padome varētu pārskatīt Eiropas Savienības lomu un statusu ITU kontekstā. Ja mēs runājam par nākamās konferences darba kārtību 2015. gadam, tad mēs esam savu stratēģiju jau izteikuši. Īsumā pateikšu, ka runājot par spektru bezvadu platjoslas internetam, komisija jau ir speci specifiski norādījusi uh, savu vēlmi pie, izmantot holistisku pieeju. Mēs domājam, ka ir nepieciešama kopīga Eiropas Savienības diskusija par šiem jautājumiem. Uh, par frekvenču pārdalīšanu un radiospektru politikas jautājumiem. Eiropas parlamentā jau ir bijis ziņojums pirmajā lasīmā. Mēs domājam, ka dalību valstīs ir pietiekami liela situācija konverģence un nav nepieciešams formalizēt pie šim jautājumam no komisijas puses. Sākam ar runātājiem grupu vārdā un vispirms dod vārdu Hokmārka kungām uz divām minūtēm tautas partijas grupas vārdā. Mr. Speaker. Priekšsēdētāja kungs, paldies komisārei par atbildi uz mutiskajiem jautājumiem. Es gribētu izcelt divus jautājumus, kas, manuprāt, ir svarīgi šajā jomā. Tad, ja mēs runājam par spektru, par telekomunikācijām, par mob mobīlo un bezvadu internetu, par dažādu veidu tehniskām ierīcēm. Manuprāt, šī joma ir viena no tām, kas pasaulē visātrāk attīstās mūsdienās. Tā, šeit ir runa ne tikai par ekonomiku, bet arī par politiku, par informāciju, par zinātni, par visiem sabiedrībai svarīgajiem sektoriem, ko tas skar. Būs taisnība, ja es teikšu, ka šī joma attīstās ļoti ātri, ātrāk par citām. Tādēļ mums jābūt elastīgiem. Mūsu pieeja jābūt ambiciozai. Es uzklausīju komisārs atbildes Manuprāt, komisijai ir jāmēģina izmantot vēl ambiciozāku pieeju šajā te radiosakaru konferencē un nākamajā. Jo, ja tehnoloģija attīstās tik strauji kā šajā jomā, tad uh, Startautiskā telekomunikācija savienība, kas tiekas tikai reizi četros gados, tiekas pārāk rēti. Šī praksa nāk no 20. un 30. gadiem, kad pasaule bija pavisam savādāka. Šodien mums vajadzīgs vairāk elastības. Bez tam es gribētu uzsvērt to, ka ir ļoti būtiskas šīs te frekvences, kuras ir jāatver. Uh, Politiķi bieži mētājas ar tādām frāzēm, kā rītdien sāks šodien, bet šajā rūpniecības jomā tas patiešām tā arī ir. Telekomunikācijas konference nākamā ir paredzēta 2015. gadā. Tā tiek gatavota tagad, un mums ir nepieciešama ambicioza pieeja lai no šīs konferences varētu gūt pēc iespējas lielāko labumu. Mūsu mērķim jābūt tādam, ka Eiropai ir jābūt līderim pasaules attīstībā, mobilajā, bezvadu saziņas jomā, telekomunikācijās, jo tieši tās ir nākotnes tehnoloģijas. Tad, kad mēs runājam par parādu krīzi, tad šī joma var palīdzēt mums rast izēju no tās. Mums ir vajadzīgs vairāk elastības un vairāk Eiropas līderlomas. Es ceru, ka komisija ieturēs tieši šādu nostāju. Paldies! De... Hokmar kungs, paldies. Tālāk sociālistu vārdā uz divām minūtēm vārds Katrīnai Trautmanai. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi. Pasaules radiokomunikāciju konferences jautājums varētu šķist pārlieku tehnikas pat ļoti sauss un tomēr eh, ar masīvu masveida smartfonu ienākušanu mūsu dzīvē mēs redzam, cik šis jautājums kļūst aizvien nozīmīgāks un e, šo e, izvēli nespēs e, un, izdarīt un atrisināt tikai vieni tehniķi. Mums ir jādomā par jaunajām tehnoloģijām, saglabājot jau esošās spektra izmantošanu. Šeit es domāju par radiodifuzoru. Un mums ir Eh, jādomā par to, kā mēs izmantosim radioelektrisko spektru, kas būs ļoti nozīmīgs nākotnes eh, aplikācijām. Un šī pasaules konference nākošu gadu, kas noteiks darba kārtību 2015. gadam, šeit mums ir jānāk klajā ar vienotu Eiropas eh, pozīciju starptautiskajā līmenī. Komisārs Kunzis uzstājas to, cik nu, būtiski ir koordinācija ieņemot dalību valstu nostājas. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropa kļūtu par būtisku neiepējamu partneru telekomunikāciju pasaulē. Šeit ir runa ne tikai par konkurētspēju, šeit ir runa par nozari, kurā ir vērojama liela izaugsme un veidotas darba vietas, un mēs to Eiropas sociāldemokrāti atkārtojam mēnešiem ilgi, neraugoties uz visu. E, šis, šis sektora potenciāls bieži vien tiek ignorēts. Tāpēc eh, jāsaka, ka varētu tomēr veidot ļoti daudz sinerģijas ar citām jomām, tādu kā transports, eh, kosmospolitika un pētniecība. Tāpat arī šī konference sasaucas ar mūsu diskusijām par eh, konferencēm radio spektra sakarā Ir nepieciešams veikt inventarizāciju visām spektra izmantošanām, lai eh, frekvenču joslas, kurās var veidot jaunus servis, varētu um, risināt. Tāpat arī tāds eh, stri, eh, grūts jautājums kā interferences, kas ir jāatrisina Eiropas līmenī un kas ir papildu uh, problēma Eiropas līmenī. Mums ir nepieciešams harmonizēt jautājumus un meklēt koordinētu atbildi Eiropas līmenī. Mēs vērojam, kā attīstās dalību valstu nostājas, eh, kur eh, sākotnēji eh, nebija nekādas runas par jēdzienu harmonizāciju lietojumu. Un mēs tomēr varam nonākt pie mērķiem, kurus apspriedām savā vidū. Paldies, Trautmanis kundze, un tālāk dodu vārdu uz divām minūtēm Lēnai Eikai liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Krīzes apstākļos mums ir jāizmanto visi tie ieroči, kas palīdzēs veicināt izaugsmu, padarīt Eiropu par konkurētspējīgu. Šajā kontekstā šīs spektru jautājums ir īpaši svarīgs. Piemēram, tehnoloģiskā darba kārtība. Mums ir nepieciešams digitālais iekšējais tirgus, mums ir jāizmanto tāda informācija tehnoloģija risinājuma, kas ļautu Eiropai izkļūt no krīzes. Es šeit domāju par e-demokrātiju, e-veselību, par viedu transportu un gudru enerģijas izmantošanu. Daudz kas no tā ir grūti ieviešams un dažas lietas vispār nav iespējams ieviest tad, ja mēs neizveidosim startautiskajos līgumos regulējošo ietvaru, piemēram, ETI, e, ITU radio noteikumi, radiofrekvenču noteikumi, ja nebūs mums piemērot. Otrakārt, arī komisija šeit ir pienākums nodrošināt Eiropas Savienības kopīgo pieeju, kas būtu labi pārstāvēta ITU konferencē. Uh, Pirmo reizi Eiropas komisija ir iespēja aizstāvēt Eiropas Savienības interesu šajā starptautiskajā fórumā. Ir nepieciešams, lai komisija pārstāvētu tiešām Eiropas Savienības ietvaru. Radiofrekvenču politika, tas ir jautājums, par ko šis parlaments maijā nobalsoja. Tā ir daļa no pamatiem digitālajā darba kārtībā, lai Eiropa 2020. gadā kļūtu jauna, konkurētspējīga ar jaunām darba vietām. Mēs turpināsim izveidot Eiropas Savienības Savienības noteikumus šajā jomā tuvāko gadu laikā. Mums ir nepieciešams konsekventi veidot mūsu likumdošanu un starptautisko regulējošo ietvaru. Es aicinu komisiju izveidot un īstenot skaidru konsekventu stratēģiju un nodrošināt to, lai ITU sarunās būtu ļoti skaidra darba kārtība. Tāpat es gribu, lai komisija skaidri aizstāvētu pārskatāmības un godīgumu principus, kādus mēs esam definējuši telekomunikāciju pakotnē nākotni. Paldies, un tālāk došu vārdu Lamberta kungam. Zaļo grupas vārdā, lūdzu. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Es varbūt euh, turpināšu iepriekšējās runātājas iesākto tēmu, tas ir par euh, frekvencēm. Frekvences ir kopīga prece, kas pieejama visiem. Tas ir kā gaiss, kā ūdens, kā klimats. Un arī šīs frekvences ir jāpārvalda kolektīvi. Um, um, publisko struktūru uzraudzībā, un neviens nevar piesavināties radiofrekvences. Uh, Otrakārt, tā kā tā ir uh, koplietošanas uh, prece, tad tā ir jāpārvalda pie, maksimāli efektīvi. Es domāju, ka vajadzētu izprast, kā spektrs eh, tiek, kā šīs frekvences tiek izmantotas patreiz. Mums vajadzētu veikt tādu kā inventarizāciju par to, kā šīs frekvences tiek izmantotas. Ja, piemēram, tiek izmanto tikai 2% no kopējās eh, frekvenču eh, jaudas, tad tas nozīmē, ka mēs darbojamies ļoti neefektīvi. Visbeidzot, Šī publiskā prece ir bez robežu. Un tas mūs noved atkal pie jautājuma par Eiropas uzbūvi kā tādu. Mēs, Eiropas pilsoņi, katrs savā dalību valstī sastopamies ar dalību valstu um, egoismu un uh, prerogatīvām, un viņi saka, ka. Uh, uh viņi rīkosies pēc subsidiaritātes principa. Tomēr es domāju, ka šis ir jautājums, kas būtu jārisina Eiropas mērogā, Eiropas līmenī. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vārdu Vlašaka kungam pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Dāmas un kungi! Es gribētu uzsvērt, ka man šķiet ļoti svarīgi, ka mums būtu koordinēta, harmonizēta pieeja dalībvalstīm un Eiropas Savienības institūcijām sarunās, e, kas būs konferencē nākamgad par šo jautājumu. Tā tad e, par jauno tehnoloģiju ieviešanu Eh, pie 800 MHz, tad Cesar projekts eh, viengabalainā vienotā uh, aviācijas pārvaldība un 4G tīkli, kas pātrinās internetu izmantošanu. Svarīgi ir arī internetu tehnoloģiju izmantošana Galileo sistēmas aizsardzībā un citu uh, radionavigācijas sistēma aviācijā. Svarīgs ir arī inteliģentās transporta sistēmas, zinātniskā darbība. E, tas viss arī atsaucas uz klimata aizsardzību. Un e, e, radiofrekvenču izmantošana ir ļoti svarīga. E, tātad e, tas viss ir arī atsauksies uz mūsu dzīvi pilsētās un reģionos. Un tagad vārds EFD grupas vārdā Paškas kungam. ITU radiokomunikāciju konference eh, pārskatīs eh, esošos, eh, esošo likumdošanu, kas ietekmēs mūsu digitālo darbu kārtību Eiropā, bet es dalību valstis ir tādas kā disidenti šajā konferencē, kas cīnīsies par savām interesēm. Komisija konferencē nevarēs piedalīties, tai nāksies savus mērķus aizstāvēt ar dalību valsts starpniecību. ES koncentrējas galvenokārt uz 117. vai 117 punktu programmā starp 790 eh, un 862 MHz frekvenču izmantošanu, 1,4 un 1,18 114, 118 un 120, eh, kas ir Galileo saistīti, un 120, kas ir ģeoloģiskiem baloniem augstu, uh, lielas augstumos saistīti. Komisijai svarīgi ir atrast ko, efektīvu veidu, kā komunicēt ar dalību valstīm, viņu pārstāvjiem konferencē, kas risinās šos jautājumus, eh, un, jo konferencē tiks pieņems svarīgi lēmumi. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις... Paldies, kolēģi. Tagad uzklausījām grupas. Tagad tika aukundze. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, godātā komisāras kundze. Šī ITU radiosakaru konkurence, konference izmainīs veidu, kā tiks izmantotas uh, frekvences, un tas ietekmēs uh, dalību valstu uh, situāciju. Runājot par tehniskajām um, niansēm, aiz tām var slēpties dažādas intereses, citas starpā politiskas intereses vai pētījumi, pētniecības intereses kosmosa jomā, un uh, pārunām ir jābūt tādām, lai uh, Uh, tiktu pieņemti lēmumi, kas ir saskaņā ar Eiropas Savienības iecerēm un plāniem. Runa ir par pārobežu sadarbību, par digitālo dividendi, par uh, Galileo un maza, darb, maza darbības attāluma ierīcēm. Ir nepieciešamas modernas drošības sistēmas um, gaisa pārvadājumu jomā un jāattīsta mobilās sistēmas uh, ostām. Eiropas Savienībai ir jāparūpējas, lai tai būtu pietiekams frekvenču spektra, spektra joslu daudzums, un pašreiz nepieciešamais regulējums, kas ir nepieciešams lidojumu drošības sistēmām. Tiks skatīts saistībā ar satelītu navigācijas sistēmām 1164 MHz un Eiropas Savienībai ir jāspēj aizstāvēt savas pozīcijas, lai mobilo satelītu sistēmas varētu darboties neatkarīgi un lai lidojuma drošību uzlabotos. Paldies! Imbrasas kungs lūdzu viena minūte. Godātie kolēģi! Es atbalstu paustās, paustos viedokļus Eiropas Savienībai ir jābūt vadošajai organizācijai, veidot zinā, zinībās balstītu ekonomiku, kas spēj pielāgoties pārmaiņām, lai varētu atbilst jaunajai situācijai. Eiropas Savienībai ir jātīst savus iekšējais tirgus un Eiropas Savienībai minētajā konferencē ir jābūt vienotai pozīcijai. Konferencē tiks pieņemti pārskatītie noteikumi par radiosakariem, un komisijai ir jānodrošina, lai darba kārtībā būtu iekļauti jautājumi, kas ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai politiskajā dimensijā ir vajadzīga vienota pieeja Eiropas Savienībā, lai mēs varētu uh, rīkoties atbilstoši mūsu strateģiskajiem mērķiem. Nedrīkst aizmirst arī subsidiaritātes principu. Paldies! Paldies! Un tagad, godātie kolēģi, ir brīvais, brīvā mikrofona procedūra. Šodien mums ir diezgan eh, daudz laika, tas tā bieži negadās. Kastlera kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Gribētu komisijai un mums visiem atgādināt, cik svarīga komunikācija tehnoloģija ir Eiropas Savienībai un cik būtiski ir atgūt mūsu vadošo lomu šajā sektorā. Mums ir jāparāda, ka mums piemīt, mums ir tehnoloģijas un ir zinī, zināšanas, kā piemēru var minēt arī Galileo, Nirnbergā arī notiek darbs uh, ar šo sistēmu. Uh, Mums ir liels paten potenciāls, bet, lai to izmantot, ir vajadzīgs liels atbalsts, arī finansiāls atbalsts. Un tad mēs varēsim nostiprināt savu vadošo pozīciju pasaulē. Tāpēc gribu aicināt strādāt kopīgi un neaizmirst, ka Galileo ir mūsu pašu sistēma, kas ļauj mums nodrošināt neatkarību un eh, par to vajadzētu arī runāt uh, eh, 2012. gada konferencē Ženēvā. Paldies! Lūdzu, vai ir vēl kāds, kas vēlas runāt? Pirms došu vārdu komisijai diskusijas noslēgumam. Ja nē, lūdzu komisāre Malstrē. Paldies! Jāsaka, ka e, šī joma mainās milzīgā ātrumā un tā ir arī milzīgs potenciāls. Kā jūs zinat, darba kārtībā tiks iekļauts jautājums par platjoslas frekvencēm un to izmantošanu. Mēs aktīvi pētam šo jautājumu mobīlajām platjoslas frekvencēm, un tagad mēs jau runājam par 1000 MHz. Kā jūs zinat, komisija nevar uzstāties konferencē 2012. gadā, bet mēs noteikti diskutēsim par Eiropas Savienības lomu turpmākajās konferencēs. Tas, protams, neliedz mums maksimāli censties saskaņot Eiropas pozīciju šajā kontekstā. Uzskaita, inventarizācija, jā, tas ir ļoti svarīgi, un tas arī ir galvenais priekšlikums uh, mūsu frekvenču, radiofrekvenču programmā. Mēs gribētu aicināt parlamentu iesaistīties šajās debatēs ļoti nopietni izstrādājot radiofrekvenču politiku, kas noteiks um, stratēģisko dimensiju. Kas attiecās uz uh, elektronisko saziņas uh, līdzekļu likumdošanas ietvaru, tad tas, es domāju, arī ir ļoti svarīgs Eiropas parlamentam. Komisijas paziņojums parlamentam un padomēji, par ko jūs debatēsiet šeit, un jūsu reakcija uz to mums būs ļoti svarīga tālāk strādājot pie politikas formulēšanas. Tā kā mēs ar nepacietību gaidām diskusijas turpināšanos, un paldies par šo debatu. Paldies! Paldies! Un uh, tagad es gribētu pateikties arī visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Uh, Uh, rezolūcijas uh, projekts pār šīm debatēm ir sagatavots, un to sagatavojas ITRA komiteja. Debatas beigušās, pulkstens 12. būs balsošana, tā kā tagad ir pārtraukums līdz pulkstens 12. Paldies!